colleghi. Cienījamie kolēģi. Kolēģi, prima di. Cienījamie kolēģi. Pirms es eh, došu vārdu mūsu viesim Barzānī kungam es gribētu pārnot vēl divus jautājumus. Darba kārtības pieņemšana. Ja neviens neiebilst, tad eh, darba kārtība ir pieņemta un protokola apstiprināšana. Ja par šo jautājumu arī nav iebildumu, tad arī protokols ir pieņemts. Mums ir lielais gods un prieks sveikt mūsu komitejā Masudu Barzānī. Viņš ir kurda autonomijas uh, valdības Irākā prezidents. Viņš ir ļoti svarīga personība. Kurdistānas Demokrātiskās partijas vēlēts prezidents. 2005. gadā viņu ievēlēja šajā amatā, un šajā gadā uh, ar 70% viņu ievēlēja atkal par prezidentu. Mēs sirsnīgi viņu sveicam. 2007. gada maijā viņš jau bija mūsu komitejā. Un uh, dienas gaitā viņš bija gan mūsu komitejā, gan arī citās sanāksmēs, citās komitejās. Un šodien arī pēc tikšanās ar uh, citām politiskajām grupām notiks arī tikšanās ar augsto pārstāvi Solānas kungu. Es gribu sveikt arī uh, delegāciju Isai kungu, reģionālās valdības izglītības ministru. Doktoru Masūda Barzani, Nacionālās drošības aģentūras vadītāju, un Suzēnu Šahabu, Šahabas kundze, viņa ir uh, Kurdistānas uh, apvienības prezidente un Kurdijas partiju vadītāja reģionālajā parlamentā. Paldies arī, arī kurdu Irāku pārstāvniecībā Briselē, jo viņš eh, sniedz iespēju sarīkot šo tikšanos. Sisniega sveicam arī vēstnieku Simon Ireki no Irākas. Viņš pagodina mūs ar savu klātbūtni. Noslēgumā es gribētu sveikt arī Stevensona kungu, kas te ir manā priekšā. Eh, viņš vada delegāciju attiecībām ar Irāku. Viņš eh, pat labi ieņem ļoti būtisku lomu, un arī viņa vadītā delegācija. Es gribētu atgādināt eh, arī Annu Gomesu un arī viņu sveikt. Viņa padara iespējamu šo delegāciju darbu. Priekšēdētā konference nolēma nodibināt šādu pastāvīgu delegāciju. Pēc šiem pateicības vārdiem un eh, pēc eh, sveikšanas es eh, gribu īsumā pastāstīt par jautājumu. Šis apmeklējums ir īpaši svarīgs tādēļ, ka tas mums sniedz iespēju uzzināt, kā Prezidents Barzānī vērtē pašreizējo situāciju Irākas Kurdistānā. Irākas Kurdistāna, to jūs jau zināt, ir stabilākais reģions valstī, un uh, ir arī būtiski uzzināt par stratēģiju, kura nākotnē Irākā būs svarīga, tīpaši, kas attiecas uz institūcijām, Un uh, ir arī svarīgi uzzināt, kāda loma būs prezidentam Barzanī. Kurdistāna, šī Kurdistāna ir svarīga ne tikai Irākai. Irāka turpina demokrātiski attīstīties. Šī Kurdistāna ir svarīga arī Eiropas Savienībai. Šeit runa ir par eh, stratēģisko enerģijas apgādi, un Eiropas Savienība vēlas eh, izmantot dažādus avotus un nodrošināt stabilu enerģijas apgādi. Uh, Interesanti ir arī tas, ka Kurdistāna vēlas arvien lielāku autonomiju un ka šī autonomija to nodrošina arī reģionālā konstitūcija. Tā pieņem konkrētu formu. Ir notikusi federatīva reforma Irākas valstī, un šī nostiprinātā autonomija varēja kļūt iespējama. Un prezidents Bars Barsānī savā politiskajā uh, nostājā ir izteicis ļoti būtisks jautājumus. Irākas Kurdistānas stabilitāte. Kurdu cilvēkiem, kurdu iedzīvotājiem. Irānā un Turcijā arī var būt ļoti būtisks punkts. Kādas attiecības ar kurdiem šajās abās valstīs? Šādi jautājums labprāt uzdotu Barzāniekungam. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs priecājamies par uh, Irākas parlamenta lēmumu veikt vēlēšanu reformu 2010. gada vēlēšanām, un mēs ceram, ka šī attīstība būs mierīga, bez konfliktiem, lai gan vīrieši, gan sievietes saņemtu iespēju piedalīties valsts demokrātiskajā attīstībā. Paldies vēlreiz prezidentam Barzānī kungam par to, ka viņš ir šeit, un es tagad došu viņam labprāt vārdu. Lūdzu.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 Esmu ļoti pagodināts būt šodien šeit. Esmu pateicīgs par to, ka var būt šeit un pastāstīt jums par Irākas situāciju un tīpaši par Irākas Kurdistānas situāciju. Tātad izsāk atkal savu prieku un redz to kā iespēju šeit jums pastāstīt par Irākas un tīpaši Kurdistānas situāciju. Jūs visi varbūt ziniet, ka pagājušā gada jūlijā bija parlamenta vēlēšanas eh, un arī prezidentūras vēlēšanas eh, Irāks Kurdistānas reģionā. Kā visi novērotāji apstiprināja, un daudz no viņiem bija no Eiropas valstīm, daudz arī no startautiskām nevalstiskām organizācijām, tad viesta apstiprināja, ka e, vēlēšanas bija caurskatāmas un godīgas, demokrātiskas un brīvas. Mēs ļoti lepojamies ar šo līmeni, ko mūsu tauta ir sasniegusi, e, ka ir bijis iespējams noturēt šādas vēlēšanas. Vēlēšana rezultāti Tajās piedalījās daudz politiskās grupas un organizācijas. Parlamentā arī tās ir pārstāvēts, ir arī aktīva opozīcija. Mēs visi strādājam kopā, lai attīstītu mūsu valsti un uh, panāktu vēl lielāku labklājību mūsu tautai. Mūsu parlamentā ir pārstāvēti turk, turkmēni, kurdi, asīdīši, armēnieši, visu šo tautību pārstāvi, kā arī kristiešu, musulmaņi un citu um, reliģisku grupu un sektu pārstāvi. negribu ar jums tik daudz runāt par pagātni, kas bija nelaimi pilna. Drīzāk gribam mācīties no pagātnes, lai spērtu pareizos soļus uh, un nodrošinātu labāku nākotni. Pat labāk mēs attīstam institūcijas savā reģionā. Un es lūdzu jūs palīdzību šajā procesā. Šis process mums ir jauns, arī demokrātiskie procesi mums ir jauni, tādēļ lūdzam jūs palīdzību. Tādī kā caurskatāmu uh, veiksmīgu demokrātisku valdību izveidot un nostiprināt, kā arī standardizēt izglītības sistēmu, kas ļautu mūsu bērniem iegūt izglītību un nest labumu savai tautai nākotnē. Mēs strādājam arī pie tā, lai eh, izveidotu labu veselības aprūpas sistēmu, īpaši jau brīžos, kad mūsu tautas pārstāvi iet bojā, tādēļ, ka e, pietrūkst apmācīt speciālistu. Noteikti attīstība jau ir bijusi vērojama šajā jomā, bet vēl ne tik strauji, cik mēs to vēlētos. E, vai mēs varēsim sasniegt Eiropas līmeni, tas ir jautājums, bet mēs vēlamies pietuvoties jūsu līmenim. Tāds ir mūsu mērķis, un ar eh, savām zināšanām, savu tehnoloģiju jūs variet mums palīdzēt eh, šo līmeni sasniegt ātrāk. Turklāt lūdzam ar jūsu palīdzību. Aktivizējot tieslietu ministrijas darbu, tiesu sistēmu nostiprināt, tiesiskumu iedibināt visās sabiedrības jomās. 30% no parlamenta deputātiem ir sieviešu dzimtas. Sievietēm arī ir jāvar aizstāvēt savas tiesības, jācīnās par savām tiesībām. Mēs esam radījuši šādu atmosfēru, ka eh, viņām šāda iespēja Kurdistānā tiek dota. Lūdzam jūsu palīdzību. Nostiprinot mūsu veselības aprūpes un tiesības sargājošo iestāžu sistēmu, mūsu pārvaldes iestādes, tas viss ir svarīgi mūsu tālākai attīstībai. Godātie deputāti, vēl viens jautājums, kas mums prasa liels pūliņus, ir terorismu problēmas. Attīstība Irākā ir bijusi vērojama, bet, diemžēl, tas vēl nav tā ļoti stabili un droši viss. Terors, diemžēl, turpinās, daudz nevainīgi cilvēki ir cietuši no teroristu uzbrukumiem. Mēs esam gatavi un griboši sadarboties ar Irākas federālo valdību, visos iespējamos veidos, lai palīdzētu viņiem cīnīties pret terorismu. Neviens jau nekur pasaulē nevar būt pilnīgā drošībā, bet Kurdistānā es laimīgi varu teikt, ka drošība mums ir ļoti labā līmenī. Tas arī ir palīdzējis reģionu attīstīt un tā infrastruktūru, un mēs ceram, ka Kurdistāna kļūs par paraugu pārējai Irākai. Un pamats tam droši vien ir arī mūsu tautas kultūra, kas ir pieņēmusi e, dzīvošanu līdzās pārējām tautībām mūsu reģionā. Arī drošības iestādes mēs esam varējuši nostiprināt, arī tas ir pozitīvā dzīmējums. Vēl viens jautājums, pa ko es gribētu runāt, ir mūsu Kurdistāns reģiona attiecības ar Bagdadu. Bagdada ir Irākas Federālās Republikas eh, valdī, eh, galvaspilsēta, tā ir mūsu galvaspilsēta. Mums ir zināmas problēmas ar Bagdadu, bet mēs uzskatām, ka konstitūcijai vajadzētu būt tam pamatam, uz kā mēs šīs problēmas risinām. Kādas problēmas ir ar eh, naftu un gāzi? 14. pants par uh, reģioniem, uh, kuru teritoriālā piedarība nav noskaidrota, Un daudziem cilvēkiem šķiet, ka daudzu cilvēku, kas strādā vārsts pārvaldē, prātos joprojām ir totalitārie uzvedības veidi iesēdušies, tā sakot. Irāka ir ļoti bagāta valsts, mēs ticam, ka tā var uh, ieņemt ļoti nozīmīgu lomu reģionā, un Kurdistāna vēlas būt uh, kā paraugs šajā pozitīvā attīstības ceļā. Mēs vēlamies redzēt, ka Eiropas uzņēmumi investē Kurdistānā, lai Kurdistāna kļūtu par bāzi viņu aktivitātēm arī pārējā Irākā nākotnē. Irākai ir liels potenciāls attīstībai un investīcijām arī nākotnē. Taču drošības problēmas pārējā Irākā pat labam traucē investīcijas pārējā Irākā. Taču Kurdistānā eh, par laimi mums tas ir, un investīcijas var plēsties plašumā, tādējādi arī sagatavojot ceļu pārējai Irākai. Irākas parlamentā ir pieņēmta Eh, likumdošana, eh, vispārīgās vēlēšanas notiks 2010. gada janvārī, līdz ar to arī nāks politisks izmaiņas Irākā. Protams, grūti precīzi to visu iepriekš paredzēt, kādā virzienā. Es nedomāju, ka neatrisinātie jautājumi starp Kurdistānu un Bagdadu tiks atrisināt līdz vēlēšanām. Tagad politiskās partijas ir iesaistītas vēlēšana kampaņā, tādēļ es pat labam neparedz nekādas attīstības, lai atrisinātu problēmas ar Bagdadu. Mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm ir bijušas tādas, ka mēs vienmēr esam uz savstarpējo cieņu balstījušies, uh, cenšies izveidot labas divpusējās attiecības un neiejaukties viens otru lietās. Ir ļoti patīkami, ka Kurdistāns reģionam ir izveidojušās arī labas attiecības ar Turciju. Turcijas valdība arī ir parādījusi tagad lielāku atvērtību turku problēmu risināšanai šajā valstī, un mēs to pilnīgi atbalstam un par to priecājamies. Politiskā un citos laukos mūsu attiecības ar Turciju attīstās no dienas uz dienu, burtiski, un mēs ticam, ka tas arī pozitīvi atsauksies uz drošību reģionā kopumā. Mēs gribētu pamudināt Eiropas uzņēmumus, visas Eiropas uzņēmumus investēt Kurdistānā. Tātad izsaka jums šādu aicinājumu apmeklēt mūs Kurdistānā, lai jūs paši varētu novērtēt situāciju ar savām acīm. Vēlreiz izsaka pateicību par iespēju viesoties šeit un ceru jūs redzēt kādu dienu Kurdistānā. Sirsnīgs paldies! Bene, grazie, prezidente, per. Jā, paldies, prezidenta kungs, par jūsu izklāstu. Jūs eh, runājāt eh, ļoti skaidri par situāciju Kurdistānā, Irākā un citās kaimiņu valstīs. Bija ļoti interesanti dzirdēt, kādas ir jaunās attiecības ar Turciju raukoties uz Turcijas kurdu iedzīvotājiem, tas attiec uz visu reģionu. Un tā es gribētu uzsākt diskusiju. Stevenson kungs saņems vārdu, viņš vada delegāciju attiecībām ar Irāku. Chairman. Paldies, priekšsēd. Paldies, ka devāt vārdu arī jau tagad. Uh, jo man patiesībā ļoti drīz jādodas prom, lai vadītu Irākas delegācijas sēdi. Arī es gribētu izteikt sirsnīgu prieku par to, ka Barzāni kungs ir šeit šodien mūsu vidū, un man ir tiešām prieks viņu klausīties AFET komitejā Briselē. Pilnīgi var piekrist tam, ko jūs sacījāt par nepieciešamību sadarboties ES institūcijām un Kurdistānai. Uh, attīstot veselības, izglītības, tiesības sargājušās iestādes. Un ļoti labprāt šo sadarbību arī šajā sadarbībā iesaistīsimies no savas puses. Daži vārdi no manas puses par gaidāmajām vēlēšanām. Janvārī mēs gaidam vēlēšanas Irākā, un tas būs ļoti svarīgs vēlēšanas no Eiropas viedokļa nesenie bu, u, teroristu uzbrukumu pagājušajā svētdienā, kas vairāk nekā 500 cilvēks ievainoja un daudz cilvēki aizgāja bojā, parādīja problēmas un to, kāda drauda pastāv vēlēšana priekšvakarā, šāda veida iejaukšanās demokrātiskā procesā ir ļoti asi nosodam no visām pusēm, un ar to, pret to jāvēršas ar tiesību sargājušu iestāžu līdzekļiem. Bet īpaši esmu nobežījies, un es domāju, mums Eiropas parlamentā visiem ir šāda interese. Pār uh, kaimiņu valstu iejaukšanos Irākas iekšējās lietās. Neviens no mums nevēlētos redzēt, ka, piemēram, Irāna gūst pārāk lielu ietekmi Irāna, Irākas politikā. Un, protams, Irānas e, kodolieroču izstrāde ir e, kaut kas tāds, pret ko mēs esam pilnīgi un galīgi pret. Tātad arī paldies par jūsu atbalstu šajā ziņā. Tad, kad notika pagājušās vēlēšanas, ir vairāk nekā pusotras miljonus irākiešu bēgļi, kas dzīvo ārpus valsts robežām, un tikai trīs vēlēšana iecirkņi bija citur, tuvjos austrumos, bet 13 citur pasaulē - Jordānijā, Sīrijā un Libānā. Libijā ir 600 tūkstoši irākiešu bēgļu, un es gribētu jums teikt, prezidentu Barzani kungs, lūdzu, centieties panākt to, ka vēlēšana apgabala skaits pieaug šādās valstīs kā apvienotās Arābu Emirātos, Jemenā, Ēģiptē, kur ir desmitiem, simtiem tūkstoši irākiešu bēgļu, lai dot viņiem balsi vēlēšanās. Es saprotu vienošanos, kas panākta pagājušā nedēļā, dos tikai sešas. Uh, eh, e, parlamenta deputāta vietas ārvalstīs dzīvošiem īrākiešiem. Es gribu jums jautāt, vai jums uzskatiet, ka tas pietiek pusotru miljoniem īrākiešu bēgļi. Šie ir cilvēki, kas vēlētos atgriezties kādreiz e, valstī, tā kad drošības situācija uzlabosies, bet viņi ir tiešām interesēti redzēt demokrātisku sekulāru valdību, kas pārstāv īrākas tautas intereses, nevis atsevišķu grupu intereses. Esmu pārliecināts, ka Barzānī kungs, prezident kungs, jūs ir e, ārkārtīgi svarīga loma, lai šāda demokrātiska nākotne Irākai nodrošinātu. Tātad šiem ārpus valsts dzīvojušiem bēgļiem dot balsi, tas ir kaut kas, kas mums šķiet ļoti svarīgs, un mēs ļoti interesēts būtu dzirdēt jūsu viedokli par to. Paldies! La parola a questo punto. Vārdu saņem kolēģis Kelānkungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēžkungs. Priekšsēžkungs Barzānī, eh, prezidentkungs Barzānī, eh, es eh, ļoti priecājos sveikt jūs mūsu vidū. Un priecājos arī par iespēju slavēt jūsu paveikto, stabilizējot Irāku un aizstāvēt jūsu tautas intereses. Jūs esat viens no Kurdistānas fronts dibinātājiem un viens no Vašingtonas līguma arhitektiem, kas tika noslēgti 11 gadu apakaļ. Man ir šāds jautājums. Jūs pieminējāt sadarbības starp dažādām tautībām. Un pirms gada, apmeklējot Ziemeļu Irāku, tajā skaitā Kirkutu un Arbilu, man bija iespējams to redzēt, vērot ar pašu acīm. Mēs tikāmies arī ar vairākiem Irākas kristiešu pārstāvjiem, tajā skaitā asīriešiem, kuri pauda bažas par spaidiem, par kristiešu padzīšanu no viņu apdzīvotiem ciematiem, par vairākām slepkavībām, kas notikušas, un par nedrošu nākotni. Viņi arī ir e, pacēluši ideju par e, savu veidu kristiešu autonomiju, jo tie, viņi ir viena no vissanākām kristiešu grupām. Man interesētu, kādi ir jūsu plāni aizstāvēt šo minoritāšu intereses. Un otrkārt, Jūs pieminējāt naftas un gāzes likumu, kur vēl ir zināmas domstarpības ar Irākas centrālo valdību. Kāda ir šajā jomā situācija un kā jūs raugaties uz vienošanās iespēju? Paldies! One again. Okay. Eh, la parola alla collega Gomes. Vārds, kolēģe. Gomes, kundze. Thank you. Mr. President, and welcome President Barzani. Paldies priekšsēdi, pald, laipni lūdzam prezidentu Barzani. Gribu pievienoties pāriem, kas slavē jūs darbu un jūsu reģionālās valdības pozitīvo lomu Irākas stabilizācijas procesā. E, pagājušā sasaukumā es biju referenti par Irākas jautājumiem šajā parlamentā Un mums parlamentā bija plašs vairākums šajā ziņā. Priecājos, ka jūs runājāt par nepieciešamību attīstīt eh, attīstības starp Irākas federālo valdību un jūsu reģionu. Personīgi varu apliecināt, ka eh, Kurdistāns eh, autonomais reģions tiešām ir uh, tāda drošības un miera osta Irākā. Uh, to tiešām var teikt. Stevenson kungs arī slavēja pozitīvu attīstību starp jums un Turciju. Es redzu, kā Turku uzņēmumi gūst labumu Irākā no sadarbības ar jums. Gribētu sacīt kaut ko vairāk arī par to, ko Kelam kungs jautāja par naftas likumu, par ko vēl nav panākt vienošanās, bet tomēr jūs slēdziet līgums naftas un gāzes jomā Jūs arī e, runājāt par e, iespējām Nabuko nafts vada sakarā. Būtu interesanti kaut ko par to dzirdēt no jums. Bija arī ļoti pārsteigta, ka jūs teicāt, ka jūs parlamentā ir 30% sieviešu deputātu. Un bija ļoti priecīgi pārsteigti apmeklējot jūs parlamentu 2008. gadā par to, ka viens no pirmiem jautājumiem, ko man uzdeva, KRG pārstāvi bija par viņu bažām par sieviešu situāciju un par to, ka ir daudz pašnāvību, daudz slepkavības. Es domāju, ka KRG pārstāvjiem bija ļoti Es priecājos, ka KRG pārstāvji bija tie, kas interesējās par šīm problēmām. Gribētu jautāt, kādi pasākumi ir uzsākti, lai šīs problēmas risinātu. Un gal galā gribētu jūs apsveikt par KRG pozitīvo lomu, lai noslēdzot vienošanos, kas gatavo ceļu nacionālām vēlēšanām, valsts vēlēšanām, un man interesētu arī dzirdēt par jūs uh, komentāru par to, kāda bija Skirkukas loma šajā procesā. Jā, tagad uh, vārdu vēlos dot uh, prezidentam Barzānekungam, lai viņš varētu atbildēt jau uz pirmā jautājumu. Lūdzu, jums vārdu. Lūdzu, spasi Barzānekam, man, ikam. Liels paldies! Vispirms Atbildēšu Stevensona kungam. Mēs esam pret jebkādu iejaukšanās formu no jebkuras no kaimiņu valstīm Irākas lietās. Tā ir pašā laikā mēs atbalstām labas attiecības ar kaimiņiem. Irākas attiecības ar kaimiņiem balstoties uz cieņu un kopējām interesēm. Reizēm ir eh, problēmas eh, kas rodas no tā, ka valsts iejaucās mūsu lietās, bet mēs esam pret šādu iejaukšanos. Ja runājam par uh, balsošanas iecirkņu skaita palielināšanu, vēlēšana komisija ir nolēmusi, ja ir 20 tūkstoši irākiešu kaut kur, uh, kur viņi dzīvo, tad būs uh, balsošanas iecirknis. Nu, tad tas atrisinās šīs te problēmas. Uh, un katrs pilsonis varēs piedalīties vēlēšanās. Atbildēja atbildē Kēlana kungam slepkavības, kas notiek pret kristiešiem, tas ir ļoti skumji un ļoti nelaim, nelaimīgi ir šie gadījumi. Mm, es nedomāju, ka slepkavības bija balstītas uz tādu iemeslu, ka viņi ir e, kristieši. Es došu piemēru. 15 e, kristieši, kristieši nogalināja teroristi 2005. gadā musulmaņi, kurdus nogalināja tie paši teroristi. Tā pašā laikā mēs atveram durvis visām, e, visiem kristiešiem, un e, viņi var ierasties Kurdistānā apmēram 6000 kristiešu ģimenes ir ieradušās Kurdistānā, mēs viņiem sniedzam patvērumu un nodrošinām pamatu vajadzības. Arābu ģimenes ir pametušas nestabilitāti citur e, Irākā un apmetušās e, Kurdistānā. Daudzi mm, e, ārsti un citi, citu profesiju pārstāvi ir ieradušies Kurdistānā un viņi tur var dzīvot nedomāju, ka šos cilvēkus nogalināja, tāpēc, ka viņi bija kristieši, diemžēl cieši visi, un teroristi ievēro šo politiku, viņi vienkārši nogalina nogalināšanas pēc, lai eh, cilvēkiem nebūtu stabils un mierīgs dzīves. Mēs esam gatavi palīdzēt kristiešiem vai citām sektām vai grupām, ja viņiem vajadzīga palīdzība no nu, mūsu administrācijas. Uh, Mēs savu spēku ietvaros eh, centīsimies palīdzēt, kas attiec uz eh, naftas un gāzes likumu. Šeit es gribētu paskaidrot, ir naftas un gāzes likums un ieņēmuma likums. Problēma galvenokārt ir ieņēmuma daļā. Mēs uzskatām, ka pašlaik Kurdistānas reģiona budžets ir piešķirts 17% nacionālajiem budžetam. Šie 17% vajadzētu nonākt KRG, to nevajadzētu kontrolēt eh, Bagdādas eh, finanses ministrijai. Eh, diemžēl Bagdāda izmanto šo budžetu kā ieroci pret mums. Mēs neesam pret gāzes un naftas likumu pieņemšanu un mēs neesam pret Īrākas likumiem vai konstitūciju. Īrākas konstitūcija skaidri saka, ka e, nafta un gāza ir mūsu vērtība, kas piedara visai Irākas tautai. Mums ir jāsadarbojas, lai visiem taisnīgi sadalītu šo labumu. un mēs esam spējuši izpētīt jaunas atradnes, un jūnijā Pagājušā gadā mēs eh, eksportējam 400, 4000 mm, eh, barēlas dienām. Un gāzes vats ir piesaistīts galvenajam eh, gāzes vadām, kas iet uz Turciju. Un ieņēmumus saņem Bagdāda, un to vajadzētu sadalīt arī mm, Kurdistānai. 8 miljārdi dolāri ir iztērēti, lai palielinātu eksportu un ražošanu. Diemžēl ražošana ir samazinājusies. Līdz 2011. gadam mēs varēsim eksportēt vienu miljonu barelu dienā. Nu, tā, tie būtu ieņēmumi visai Irākai. Un problēma ar Irākas administrāciju tas, ka mēs uh, varam palīdzēt visiem irākiešiem. Un par to mēs arī strīdāmies ar Bagdādi. Mēs neesam pret eh, konstitūciju, ja mēs to esam darījuši, tad mēs to esam gatavi labot. Iespējams, tā ir atbilde arī Gomes skundzē par eh, gāzi un naftu. Tiešām mēs turpinām ieviest mūsu politiku, vai tas ir naftas likums, vai tas tiks pieņemts vai nē, mēs turpināsim izmantot konstitucionālās tiesības, un mēs esam apņēmušies, ka šīs te likums attieksies uz visiem irākiešiem. Uh, bet mēs eh, neveidosim centrālu politiku, eh, kas mums tikt uzspiest, tādu mēs nevēlamies. Nabuko ir liels projekts, Īrākai ir liels mm, potenciāls un naftas un gāzes rezerves, un par to, ka varētu būt gāzes vats ar Turciju. Kurdistāna spēlēs milzīgu lomu un šī te gāzes vaci ies cauri Kurdistānai. Kurdistānai ir lieli resursi, bet Eiropai tas būtu arī svarīgi, tā, tāpat kā mums, kas attiecas uz minoritātēm Kurdistānā. Viņi piedalās da, valdībā un parlamentē un visiem ir piešķirtas tiesības. Un es gribētu sacīt, Kā es jau teicu iepriekš, es gribu aicināt jūs ierasties pie mums, apskatīt uh, reliģiskās grupas un sektas. Jūs varat tikties ar viņiem. Un jūs varat palīdzēt mums, ja jūs uh, norādīsiet uz mūsu trūkumiem, un kurus mēs tad varēsim labot attiecībā uz godu uh, slepkavībām tā saucamajām. Uh, Nu, tas ir ļoti mm, skumji. Mēs dzīvojam tuvojos austrumos un mums ir sava kultūra un mūsu tradīcijas. Kurdistānas reģionālā valdība un parlaments ir daudz ko darījis un es personīgi esmu centies iznīdēt šo negatīvo kultūras iezīmi. Sievietēm vajadzētu būt tādām pašām tiesībām kā vīriešiem. Daudz kas ir panākts, bet vēl daudz ir jādara, un vēl ir e, dažādi trūkumi un likumi, kas pieņemti. Cer, cerams, ka tie izskaudīs jau kādas negatīvas e, attieksmes pret sievietēm, un e, valdība varēja strādāt tajā virzienā. Bet, protams, ka tas ir iesakņojies kultūrā un senās tradīcijās, un paies zināms laiks, pirms mēs varēsim uzlabot situāciju. Bet eh, mēs, protams, gribam izskaust šādu veidu noziegumus. Paldies! Rakoļamo altre. Jā, paldies. Tagad ir pietiekušies vēl trīs runātāji. Kolēģi Flotro, tad Zikorgio un Beldekungs. Vispirms Flotrē kundze. Paldies priekšādātāji. Paldies, Bāzāniekungs, par to, ka jūs eh, mums ļaujat ar jums diskutēt. Jūs teicāt, ka jūsu attiecības ar eh, turku iestādēm būtu bijušas labākas, ir kļuvušas labākas. Un eh, jūs atbalstītu, ja jums veidotos mierīgas attiecības ar kaimiņu valstīm. Un tas ir ļoti slavējama vēlme. ja es, eh, piemēram, domāju par jūsu kaimiņattiecībām ar Turciju, tad man jāsaka, ka jūs, eh, protams, tās gadiem ilgi bijuši ļoti sarežģītas, un jūs Kurdistānā vēl ar vienu pastāv ļoti daudz kurdu nacionālās neatkarības cīnītāju grupas, kas ir apbruņotas. Ko jūs varat darīt? Lai notiek demokrātiskā atvērtība Um, kā panākt to, lai arī Turcijas valdība uh, vēlētos šādu demokrātisku risinājumu, lai līdzīgu attīstības ceļu varētu iet arī Turcijā. Es domāju, ka tam ir ļoti būtiska nozīme. Arī jūs tur varat ieņemt ļoti būtisku nozīmi, jo varbūt jūs varat panākt atbruņošanos un mierīgu risinājumu, ilgtspējīgi. Ko jūs teiktu par šādu iespēju? Ko jūs varat uzsākt, lai to panāktu? jo, protams, jūsu reģionai šāda perspektīva ir ļoti svarīga. Paldies, priekšādātā. Kolēģis Hačī Georgiju, lūdzu. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σας συγχαρώ. Jā, paldies, priekšādātāji. Arī es vēlos jūs sveikt par uh, jūsu atbildību, ko jūs esat uzņēmies, par lielo darbu, ko jūs veicat šīs tautas labā. Un šī tauta ir ļoti lielas problēmas. Nav daudz tautu, kuriem ir jācīnās ar tik lielām grūtībām pasaulē. Es gribētu pieminēt to, ko teica Flotras kundze. Es domāju, ka sadarbība ar Turciju ir uh, ļoti būtisks punkts, pamats, lai uh, šajā reģionā varētu attīstīties mierīga eksistence, bet es domāju, ka to nevarēs īstenot, ja jūsu attiecības neattīstīsies arī ar kurdiem Turcijā, un es gribētu no jums dzirdēt, kā jūs kurdu jautājumu Turcijā vēlaties risināt, ko jūs esat ieplānojuši darīt, kādus centienus jūs esat uzsākuši. lai miljoniem kurdi tur saņemtu savas tiesības. Pirms kāda laika mēs bijām Turcijā, jau tās komitejas ietvaros Eiropas Savienība Turcija, un tur, kurdu pārstāv Turcijā ar mums runāja un teica, ka, jā, Turcija gan ir uzsākusi risināt kurdu jautājumu, bet tie vēl tikai tādi nelieli darbi. Kurdiem vēl joprojām nav tiesība runāt savā valodā skolās, un arī ir ļoti daudz citas sarežģītas problēmas. Es no jums gribētu uzzināt, kā jūs uzskatāt, kā varētu panākt to, lai arī šie cilvēki saņemtu savas tiesības. Jūs teicāt, ka problēmas uh, Irākā bieži vien uh, rodas uh, kaimiņu dēļ. Lielāko tiesību ir tā, ka, ja valstīm ir problēmas, tās bieži vien nāk no ārpuses, no citām valstīm. Un man, diemžēl, jāsaka, ka ir arī problēmas, ja notiek arī ASV ir iejaukšanās Irākā. Protams, ka ASV ir eh, mēģinājušas eh, gāzt Sadamu Husēnu, tādēļ jau viņi uzbruka Irākai. Bet es nezinu, Ko tas palīdzētu kurdiem Irākā vai arī irākiešiem? Jo tas, kas tagad notiek, ir tūkstošiem eh, mirušo uzbrukumi, vardarbība. Bet, kā jau es teicu, tas jau nav ierobežas tikai uz ASV iejaukšanos, bet arī citas valstis ir līdzdalīgas. Jūs teicāt, ka jūs esat autonomi, jūs eh, vēlaties kļūt par valsti, ja jūs, vai tas tā ir, ja jūs to nevēlaties, es gribētu uzzināt no jums, kādēļ ne. Kolēģis Belderkungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Barzānie kungs, prezident kungs, es eh, uzskatu, ka man ir liels gods jūs sveikt šeit komitejā. Es biju šīs komitejas loceklis arī pagājušajā sasaukumā, un es esmu jūs saticis arī iepriekš, un Gomešas kundze kolēģi arī teica, ka mēs esam jau tikušies. Es arī vairākas reizes esmu bijis Kurdistānā, un es eh, vienmēr eh, priecājos apmeklēt Kurdistānu, un es ļoti jūtos mierīgi tur tieši tāpat kā manā paša valstī. Ļoti interesanti arī tas, ka ir attīstījies šis autonomais reģions. Šo labo attiecību dēļ es gribētu jums uzdot eh, pāris īpaši jautājumu, vai drīzāk lūgumu. Tie, ka drīz vai drīzāk ir lūgumi. Jūs teicāt, ka jūs esat uh, īpaši daudz ko darījuši, jo ir arī bēgļi, kristiešu arābi, kas atrodas Ziemeļ Irākā. Tādēļ mans pirmais jautājums. Kā tas ir ar augsti kvalificētu kristiešu arābu atzīšanu un viņu izglītības diplomu atzīšanu? Viņu diplomu netiek atzīti, tādēļ viņi nevar uh, ieņemt noteiktus amatus, strādāt noteiktas profesijas un nevar pabarot savas ģimenes. Vismaz man tā stāstīja. Vai jūs esat par šo jautājumu domājuši? Mēģināšu to risināt. Tālāk. Otrais jautājums. Ticības brīvība Eiropā var mainīt savu ticību, pāriet uz citu ticību, bet Kurdistānā tas acīm redzot ir ļoti sarežģīti ja kāds vēlas pāriet uz citu reliģiju, tad uh, ir jāpierāda ar oficiāliem dokumentiem, un tas viss ir ļoti sarežģīti. Trešais jautājums. Ir sīriešu un kadehiešu baznīcas uh, Irākas ziemeļos, bet uh, protestantiem ir ļoti grūta situācija. Viņi arī vēlas oficiālu atzīšanu. Protestantu baznīcas arī vēlas uh, celt baznīcu ēkas un uh, īstenot savu reliģiju, kas ir Eiropas pamatbrīvība. Pēdējais jautājums. Ja mēs runājam par bēgļiem, tad runa ir arī par bērniem, kas ir bēgļi, un viņiem ir īpaši sarešķījumi. Viņi nevar iet skolā. Es jums, protams, varu izteikt komplimentu, ko jūs esat darījuši šajā jautājumā, bet šeit ir runa arī par valodu jautājumu. E, ja arā bērniem jāiet skolās, kur mācība valoda ir kurdu valoda, tur ir vajadzīga papildus nauda, kā, kāda izskatās situācija ar e, skolu apmācību. Es dzirdēju, ka ir plānots uh, celt kristiešu skolas vai arī arābu skolas, lai viņi varētu pēc tam pāriet uz universitātēm. Vai tas tā ir, vai šādi plāni eksistē, vai tas tiek darīts? Es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Es dzirdēju, ka kristiešu minoritātes Kurdistānā atrodas sarežģītā situācijā. Un, kad es biju Kurdistānā, es, uh, eh, man uzklausīja toreiz ministrs un saprata šīs problēmas. Paldies! Varbūt eh, prezidents Barzāni kungs varētu atbildēt jautājumiem, lūdzu. Paldies, Flotars, eh, Flotars eh, kundzei par jautājumu. Mēs uzskatām, ka Turcija. Jā ir uzsākusi risināt šos te iemeslus kurdu problēmai, nevis ķērušies pie rezultātu, kā viņi to agrāk ir darījuši. Bez šaubām, tas, kas notiek tagad, to nevar būt, ne, nebūs risinājums problēmai. Bet mentalitāte, kas ir pastāvējusi agrāk, Un es domāju, ka tagad mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu. Nu, mēs e, ceram, ka risinājums ir panākams. Kad būs atrisināts jautājums e, un labs risinājums problēmām, tad, protams, vairs nebūs nekāda iemesla e, ķerties pie ieročiem. Tāpēc es uzskatu, ka PKK arī atgriezīsies pie miermīlīgas, miera pilnas dzīves un miermīlīga politiskā procesa. Šī problēma ir apspriesta. Mēs domājam par to, kā risināt šo problēmu, kā izskaust jebkādus iemeslus tam, ka pastāv joprojām ar, eh, apbruņotas grupas un konflikti. Uh, Mēs uzskatām, ka rezultāts ir panākums. Vēl ir pāragri to vērtēt, bet man liekas, ka tas, kas ir sācies, tas ir labs sākums. Un mēs vairāk kārt esam teikuši, ja Turcijas valdība turpinās politisku un mierpilnu risinājumu, tad mēs spēsim palīdzēt tai. Mēs saprotam arī to, ka ir arī opozīcija šim procesam. Uh, Situācija nav vienkārša, bet mēs eh, sveicam Turcijas valdību, jo viņi rīkojas pareizi. Mēs mudinām viņus turpināt šo darbu. Mēs uzskatām, ka kurdi atbalstītu šo risinājumu, pat eh, ja šis nav pilnīgs atbalsts, bet es domāju, ka nākotnē, ja vien šis process turpināsies, tad sabiedrība procesu atbalstīs. Ehm, nākamajam runātājam es gribētu atbald, atbildēt. Mana iepriekšējā atbilde varbūt ir daļai atbilde arī uz jūsu jautājumu par Turciju. Agrāk bija daudz, teikt, tik izteikti daudz draudi, bet tagad jau mēs vairāk runājam dialogu veidā un vairāk cenšamies saprast viens otru. Uh, Mēs to esam vairāk kārt uzsvēruši, ka mēs, es, mēs uz, atbalstām šo politiku. Mēs varam runāt ar visām grupām Kurdistānā, un mierpilns process pat, ja tas ir tāds neliels žests sākumā, tas ir labs sākums, tas ir labāks par kāru un konflikta. Mēs pilnībā atbalstām kurdu eh, brāļus. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka atbildi var sniegt Turcijas valdība. Taču mums svarīgi ir mudināt šo, veicināt šo procesu, lai tas būtu veiksmīgs. Par Bata režīma krišanu 2003. gadā režīma krišana bija liels sasniegums un uzvara irākiešiem, jo diktatora režīms bija kritis, tā bija laba iespēja e, irākiešiem, taču, diemžēl, kļūdas pēc tam arī tika pieļautas. Bet lēmums e, par režīmu sagrāvu nebija nepareizs, tas bija pareizs, taču lielas kļūdas ir pieļautas arī pēc tam. Uh, Drošības padome eh, eh, uz, eh, panāca to, ka irākiešiem neļāva izveidot savu valdību. Un ģenerāla gubernators ieradās uh, Irākā un iestādes uh, sabruku. Un visi teroristi no visas pasaules devās uz Irāku, un tāpēc tagad arī ir E, tāda situācija. Drošības padomas e, rezolūcijas e, pamat, ir tas pamats, kāpēc ir šī te kļūda radusies. Kritie, kristieši, par kristiešiem runājot, mēs negribam iejaukties viņu lietās par katoļiem, pārsvarā viņi kate, katoļi, at, par protestantiem runājot, to laikam ir pēc skaita mazāk. Mēs uzmanīgi izturamies gan pret katoļiem, gan protestantiem. Mēs ļaujam šīm kopienām pašām uh, risināt uh, savas problēmas. Diemžēl mums nav kopējas nostājas par identitāti Mēs esam izteikuši mm, palīdzību, pateikuši, ka mēs varam palīdzēt sasaukt viņus kopā. Asīriešus, kaldiešus, e, taču viņi nevar e, identificēties kā visi kopā. E, Kaldieši ir viena etniskā grupa, asīrieši uztver sevi savādāk. Viņiem ir arī atšķirīgas grupu eh, valodas un dažādas sektas. Mēs nevaram uzspiest viņiem identitāti, viņiem ir jāsanāk kopā, tā ir viņu identitāte un uh, viņu grupa, un tamdēļ viņiem pašiem jārīsina. Kas attiec uz valsts, valodām, tad tur nav nekādu problēmu no mūsu puses. Mēs lūdzam tamdēļ jūsu palīdzību izglītībām kā mēs varam noformulēt, izveidot sistēmu, lai kristieši būtu apmierināti, lai viņus apmierinātu izglītības iespējas. Mēs varam, mēs varam izdarīt tikai tik, cik ir mūsu spēkos. Uh, ja runājam par valodām, tad tās var izmantot izglītībā, var doties uz kurdi, kurdu skolām vai arābu skolām vai mācīties savās valodās. Mm. Ir daudzi jauni ciemati, kas agrāk bija iznīcināti un reģionālā valdība ar savu budžetu ir uzbūvējuši no jauna E, kristiešu ciemus. Ja ir incidenti, tad reģionālā valdība, e, protams, uzņems e, atbildību par risinājumu meklēšanu. La lista degli interventi si... Paldies. Noslēgumā Mēs dosim vārdu pēdējiem četriem kolēģiem - Milāns Mons, Lunāčēk, Lansberģi kungs un Kačim. Milāna Mons vārds. Paldies. Priekšādētāji, paldies prezidentam Barzānī par to, ka jūs esat atbraukuši pie mums un vēlaties sadarboties ar Eiropas Savienību. Pāris jautājumu par parlamentu vēlēšanām Irākā. Uh, tas, kas bija 21. janvārī presē un parlamentā šo vēlēšanu procedūru ir jāpieņem. Lielais jautājums par vēlēšanām ir, kura, kura procedūra būs Kirkukas provincē. Varbūt tur būs kompromiss, bet varbūt jūs varētu mums paskaidrot, kāds izskatītos šāds kompromiss. Otrais jautājums. Tika runāts par atšķirībām varbūt arī par nesaskaņām starp Bagdādu un jūsu reģionu, kas attiecas uz naftu. Visi šie jautājumi vēl nav atrisināti. Varbūt jūs varētu pateikt, kā izskatīsies pēļņas tiesību izsole, kā naftas ieguves e, lauki tiks sadalīti, vai jūs reģionā Kurdistānā jau kaut kas ir noregulēts? Mans konkrētais jautājums pastāv lieli konflikti. Kā tas varētu ietekmēt naftas lauku sadali? Paldies, Lulāčekas kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji Barzani kungs. Es arī gribētu sveikt jūs šeit un pateikties par to, ka jūs ieradāties un runājat ar mums. Kā citi jau teica pirms manis, es arī vēlētos sveikt, slavēt jūs par to darbu, ko jūs esat paveikuši Irākas kurdu reģionā. Jūs pats sacījāt, tas tā ir tāda stabilitātes osta. Protams, ir problēmas, taču visur, visās pasaules daļās. Taču tā ir droša osta arī citiem, citiem irākiešiem. Jūs pašas, pats esat eh, veidojis eh, stabilitāti reģionā, un es gribu par to jums pateikties. Man ir trīs jautājumi. Viens arī ir par naftu. Jūs pats minējāt eh, svarīgo lomu, ko Nabuko gāzes vats, eh, kāds tam būs. Mēs zinām, ka Nabuko līnija gāzes vats varbūt pilnībā nestrādās, ja Irāna nepiedalīsies šajā sistēmā. Es gribētu zināt no jums, kā jūs vērtojat attiecības starp Irāku un Irānu un kādas ir iespējas, ka tur Irānā varētu uh, izveidoties demokrātiska kustība vai tā varētu kļūt stiprāka? Otrs jautājums un komentārs ir par sieviešu lomu jūsu reģionā. Man bija prieks uh, uh uzzināt, ka īpaši kurdu reģionā ir parlamentā vairāk sieviešu. Ne visās Eiropas Savienības valstīs parlamentā ir 30% sieviešu, tāpēc, ka man prieks, ka jums izteikt atzinību par jūsu sasniegto ciparu. Un jūs minējāt, ka ir pasākumi uzsākti pret cietsirdību, pret diskrimināciju, pret um, cietsirdību mājās, bet jūs teicāt, ka tā ir kultūras problēma. Mēs zinām, ka arī Visās citās pasaules valstīs pastāv šī kultūras problēma, ka sievietes netiek uzskatītas par vienlīdzīgām ar vīriešiem, ka viņas cieši no vardarbības sabiedrībā mājās. Vai ir kāds atbalsts, ko jūs vēlētos saņemt no ES vai sieviešu organizācijām Eiropas Savienībā, lai tās sniegt palīdzību sieviešu organizācijām jūsu valsts e, reģionā? Uh, un tad varbūt sievietes varētu būt vairāk piedalīties institūcijās, tad kādu atbalstu jūs gribētu saņemt no Eiropas Savienības? Un visbeidzot, es gribētu teikt, bija kolēģi uzdeva jautājums par kristiešu minoritātēm un problēmām jūsu reģionā. Es gribētu personīgi pateikt, ka Es nevēlētos, lai jūs uzskatītu Eiropas Savienību vai kā kon Eiropas kont kontinentu kā kristiešu, jo tas balstās dažādās reliģijās - ebreji, musulmaņi un ir daudz eh, ateistu arī. Protams, pastāv nepieciešamība, lai būtu reliģijas brīvība visiem, bet es tikai gribēju to pateikt eh, tā, no sevis tīri personīgi šo komentāru. Paldies! Bene, com, a questo punto collega Landsberg. Kolēģis Landsbergs, lūdzu. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Barzani kungs. Attiecībā uz Irāku un Irānu eh, pateicos par jūsu vizīti, bet es gribu lūgt konkrētu informāciju. Uh, tā kā tagad ir ļoti daudz e, reliģisku un etnisku minoritāšu, un kurdu problēmas Turcijā ir labi zināms. Vai Irākas Kurdistāna ir Turcijas minoritāte? Un ja ir, tad ir kādi vietējās e, turku kurdu attiecības jūsu valsti. Tas pats par arābu uh, iedzīvotājiem Kurdistānā grupām, vai tie ir minoritāte, vai ir kādas etniskas problēmas vai nē. Paldies. Grazie. Konkludi. Paldies. Kačinkungs. Noslēgumā paldies. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, prezidenta Barzāniekungs, mēs priecājamies ļoti par to, ka jūs esat mūs apmeklējis. Mēs priecājamies arī par tām ziņām, ko jūs mums esat atvedis. Eiropas Savienība ir izsaukus pēc pozitīvām ziņām no Irākas, un eh, viss, ko jūs līdz šim teicāt, eh, norāda uz to, ka pastāv stabilitāte un drošība, un jūs esat sniedzis lielu ieguldījumu. Mēs priecājamies, ka Kurdistāna ir eh, risinājuma daļa un nevis problēmas daļa Irākā. Paldies par visu, ko jūs teicāt. Es gribētu tomēr uzdot arī vienu jautājumu. Jūsu reģions ir pagāts reģions. Šī iemesla dēļ mani interesē ekonomiskā sadarbība, un it īpaši jūsu ieguldījums ātrākā progresā. Man interesētu, vai jūs investējat arī ārpus Irākas. To es jautāju, zinām, iemeslu dēļ. Es gribētu atbildes jautājumu, kāda brīvība ir jums kā investoriem, lai iegūtiet naudu kaut kur citur? Tas man interesē tādēļ, jo dienvidu austrumu Turcijas apgabās ir ļoti mazatīstīts. Tur ir nepieciešams liels investīcijas. Mans jautājums ir, vai jūs plānojat arī pārobežu saistībā investēt dienvidu austrumu Turcijā, vai izlīdzinātu starpību starp mazattīstību Dienvidāusmu reģionu un Rietumu reģionu Turcijā. Erdogans parasti runā par Turcijas attīstības problēmu. Viņš plāno šo problēmu atrisināt tādā veidā, ka viņš vēlas, lai sievietēm Dienvidaustrumu reģionā tiktu piedāvāt Turcijā labāka universitātes izglītība un tas sniegt labākas iespējas, vai jūs varbūt esat pārdomājis, ka Irākas Kurdistāna varbūt varētu piedāvāt stipendijas sievietēm studentēm no Dienvidu Austrum Turcijas, lai jūs tautieši un tautietis saņemtu labāku universitātes izglītību. Tas būtu svarīgi gan jums, gan Turcijai, gan arī visu reģionu stabilitātei. Paldies! Paldies. Īsi. Arī jautājums no manas puses, prezidenta kungs. Mēs zinām, ka mediju plurālisms demokrātijā ir ļoti būtiska lieta. Es gribētu jautāt par uh, plašsaziņas līdzakļiem Kurdistānā. Varbūt jūs varētu pastāstīt par šo situāciju. Paldies! Ibares Milanon. Sākšu ar Milānu Monkunga jautājumu. Mēs bijām ļoti priecīgi, ka Irāks parlaments dažas dienas apakaļ pieņēma vēlēšanu likumu. Kirkuks jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs gribētu šo problēmu atrisināt, jo mūsu attiecības kā kurdiem ar Bagdads valdībām vienmēr ir bijis, šajās attiecībās Kirkuka vienmēr ir bijis strīdīgs punkts, un mēs vēlētos šo problēmu atrisināt, lai nākamām paudzēm tas nebūtu jāpārmanto. Mums ir eh, konstitūcija Irākā 80%, Eh, Irākas iedzīvotāji ir atbalstījuši tautas nobalsošanā šo konstitūciju. Mēs gribētu šo problēmu risināt uz konstitūcijas pamata. Konstitūcija aicina normalizēt situāciju un tad sarīkot referendu. Pagājušos gados, eh, kamēr vēl Bata režīms valdīja Irākā, daudzi kurdi tika padzīti no Kirkukas, un arī turkmēni. Uh, lai vispār īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprināt, uh, Turkmēnam vai kurdam bija jākļūst par arābu, lai viņš uh, to varētu izdarīt uh, Bat režīma laikā. 2003. gadā 19. martā sākās karš, atbrīvošanas karš Irākā, 7. martā iepriekšējais režīms, kas jau bija gandrīz sabruts, pieņēma likumu par identitātes maiņu Kirkukā. Kirkuk ir bijusi, Kirkukā ir piedzīvojusi lielu apspiešanu pagātnē, un tiek apgalvots, ka e, iemesls, kādēļ kurdi cīnās par Kirkuku, ir nafta. Tā nav taisnība, jo mums naftas ir ļoti daudz, un nafta, naftai vajadzētu nākt par labu visai Irākas tautai, bet patiesībā tika meklēts atrunas nepieņemt likumu, lai aizsargātu minoritātes, kurdus, turkmenus Kirkukā, bieži mums kā kurdiem pārmet, ka mēs 600 tūkstošu kurdus esot no Irānas un Turcijas iepludinājuši Kirkukā, lai šo, šī reģiona demografisko sastāvu mainītu. Tas ir ļoti nepatīkam, ka šādi nepaties pārmetumi tikuši izvirzīti. Patiesība ir tāda, ka Ap 40% sākotnējo Kirkūkas iedzīvotāju nav spējuši atgriezties Kirkūkā. Kā vispār tas būtu bijis iespējams, uz 40%, kas ir pametuši Kirkūku, uh, eh, pamudināt viņus te atgriezties, vai tikpat liels skaits, tas ir nepamatots pārmetums. Tātad, ja kāda veida šādu pārmetumu iepludināt kirku kā kurdu ģimenes ir nepamatoti. Diemžēl šis process ir masīvi ticis manipulēts. Mēs esam teikuši, ka Irākā ir jānotiek, visai Irākā jānotiek vēlēšanām un. Diemžēl tiek liekts eh, daudziem Kirkukas mūsdienu iedzīvotājiem piedalīties vēlēšanās. Ja ir bijušas problēmas, tas ir jāizmeklē, bet eh, mēs esam atvērti šai idejai kvotu sistēmu ieviešanu etniskajām grupām, tas nav pieņemami. Daudz cits etniskās grupas arī mūs atbalstīja, bet, eh, diemžēl, ne tā īsti atklāti. Pēdējais likums tika pieņemts pamatojoties uz 2009. gada eh, vēlētāju reģistrāciju, un ja pēc vēlēšanām būs sūdzības par kādu vēlēšanu iecirkni, tad eh, tas tiks izmeklēts šīs apsūdzības. Mēs joprojām uzskatām, ka 140. pants ir vislabākais risinājums Kirkuks problēmai. <coughs> Galu galā Kirkuka ir tāda paša kurdu pilsēta kā Arbis Limani vai uh, citas Irākas pilsētas, atvainojos, vai kā Bagdāde. Un šāda attieksme pret Kirkuks iedzīvotājiem nav ne Irākas kopumā, ne kurdu interesēs. Šī problēma būtu jārisina uz konstitucionālu pamatu. Runājot par naftas, jau detalizēti paskaidroju mūsu pozīciju. Naftas vats no Irākas, kas šķērso Turciju, Cik lielā mērā Irāna ir iesaistīta šajā jautājumā? Kas attiec uz mums, Irāna te nav iesaistīta. Šī nafta šķērso mūsu reģionu. Ja ir cits problēmas starp Turciju un Irānu, tas ir viņiem savstarpēji jārisina. Tas ir cits lietas, kas uz mums tieši neatiecas. Par sīviešu tiesībām iesaku mūsu sieviešu deputātēm uzaicināt šeit jūsu kolēgas, lai parādītu viņiem, kā aizstāvēt savas tiesības, vai varbūt arī jūs varētu apmeklēt Kurdistānu, lai iepazīties ar situāciju tur. Viss varas iestādes ir aicinātas uh, vērsties uh, bargi pret jebkādiem, eh, jebkādu vardarbību pret sievietēm. Kas attiec uz mūsu kristiešu brāļiem? Reliģijas brīvība ir ļoti būtiska. Vēlreiz gribētu ļoti uzsvērt, aicinu jūs apmeklēt reģionu asīdieši, musulmaņi, kristieši sunīti, musulmaņi, um, šīta musulmaņi un daudz citas sektas, visi viņi eksistē Kurdistānā un brīvi īsteno savu ticību. Mēs esam lepni to teikt, ka ir Kurdistānā ticības brīvība. Godētais Landsbergungs, mums nav problēma ar etniskām grupām, ne ar arābiem, ne ar turkmēniem. Mēs dzīvojam laimīgi un harmoniski kopā. Tādos reģionos kā Arbilā ir arābi, arī kas dzīvo 80% arābu vēlētāji patiesībā balsoja par Kurdistānas sarakstu parlamentu vēlēšanās, reģionālās vēlēšanās, vairāk nekā par arābu sarakstiem. Pat tie arābi, kas dzīvo šajā reģionā, arī e, ir cietuši no terora federālā valdība viņiem nedēva nekādu drošību, bet KRG viņiem nodrošināja šo drošību. Tomēr ir arī daži ļauni nodomi, kas mēģina eh, radīt uh, nesaskaņas starp uh, etniskajām grupām. Tas jau ir noticis pagātnē, bet viņiem tas nav izdevies, bet viņi turpina mēģināt. Arābiem ir pašiem savs, savu presa televīzijas uh, raidstacijas, viņiem uh, ir pārstāvēti parlamentā, arī reģionālajās eh, eh, padomēs un pašvaldībās arābi ir pārstāvēti, ir vairāk reģionu, kur ir, uz, tiek uzskatīti par strīdīgiem reģioniem, bet mūsu likumi viss aizsargā, un mums nav nekādas uh, iebildumi pret šīm tautībām, mēs uh, turpinam dzīvot ar viņiem kopā līdzās pastāvēt mierā un drošībā. Kas attiec uz izglītību, uz universitātēm? Mūsu universitātes ir piedāvājušas stipendijas mūsu kurdu brāļiem Turcijā, ne tikai Turcijā, bet arī Sīrijā un Irānā un arī e, citiem individiem, ne tikai kurdiem, ir daudz universitāšu studenti, kas studē mūsu universitātēs no kaimiņu valstīm, ir vairāk nekā 400 turku uzņēmumu, kas darbojas Kurdistānā. Tirdzniecības apjoms ar Turciju pat labāk ir e, ikgadēji 5 miljārdi dolāri. Tas, protams, pozitīvi ietekmē e, dzīves līmeni Kurdistānā un arī tieši robežu reģionu. Miera process, e, ko ir uz, kurā ir iesaistīsies arī Turcijas valdība, mēs ceram, ka tas būs veiksmīgs un ka tas pozitīvi ietekmēs uh, Uh, attīstību un dzīves līmeni uh, visiem reģiona iedzīvotājiem. Kas attiecas uz mēdījiem Kurdistānā? Mūsu valstī, mūsu reģionā ir brīva prese, mums ir pieņemta attiecīga likumdošana, kas garantē plašsaziņas līdziņiem visus uh, tiesības brīvi darboties Šķiet, ka mums šajā ziņā problēma nav. Ir desmitiem televīzijas raidsacīju, simtiem avīžu, uh, eh, ikdienas, nedēļas avīžu un tā tālāk. Un nekādi uh, ierobežojumi tiem netiek uzlikti. Grazie, prezidente, par la cortesija. Paldies, prezidenta kungs. Paldies arī par to, ka atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es vēlu jums un jūsu zemē labus panākumus. Vēlreiz liels paldies! Please, we have. Lūdzu, mums jāturpina sēde. Gribētu aicināt tos, kam ir cits darīšanas, ļaut mums sēdi turpināt. Tagad debatēsim par ziņojumu projektu par Eiropas padomus un parlamenta regulu par finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē. Mums ir divi referenti. Kinga Gālas kundze un Bārbara Lohpīvere. Aicināšu Kingu Gālu sākt ar ievadu. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēžkungs! Mēs ar kolēģi pieņemam lēmumu, ka mēs abas runāsim. Tādēļ varētu būt, ka e, šis tas arī tiks atkārtots, bet varbūt izpratni kopīgi ar to uzlabosies par jautājumiem saistībā ar šo ziņojumu, kas sākumā bija diezgan vāji tehniskā līmenī sa sagatavots. Vispirms svarīgi bija būt teikt, ka priekšsēžu konferences līdz 22. oktobrim nepiekrīta līdz referenta eh, nozīmēšanai, tādēļ tas notika tik nesen, un tieši tādēļ mēs šo ziņu nespējam izplatīt ātrāk, tieši tādēļ arī jums nav vēl gatavs dažādo valodu versijas. Kas mums jāzina par šo Eiropas instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam pavisam īsumā? Tas ir viens no ES septiņiem finanšu instrumentiem ārlietu jomā, kas, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību trešās valstīs, eh, cilvo, cilvēku tiesību, demokrātiskās pārstāvniecības jomā. Un šeit nav arī vajadzīga attiecīgās valdības piekrišana, E, atšķirībā no citām programmām. Tas ir ļoti svarīgi no cilvēktiesību viedokļa un e, lai mūsu darbs būtu efektīvs atbalstot nevalstiskās organizācijas trešās valstīs. Tātad tas ir mūsu instruments, tieši mūsu, kas patiesībā ir sācis darboties diezgan vēlu komisijas pārstāvs to varbūt apstiprinās. Tas sāks darboties tikai 2008. gada rudenī. Pat labāk zinām tikai to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas piedalās aktīvi eh, un izrāda lielu interesi par šo programmu. Komisija ir piedāvājusi šo uh, normatīvo projektu. Ir viena problēma attiecībā uz nodokļiem un nodavām, kas ir jāfinansē no instrumentu budžeta. Šķiet, ka šeit ir svarīgs grozījums, lai nodrošinātu to, ka nevalstiskās organizācijas tiešām varētu izmantot iespējas, ko sniedz šis finanšu instruments. Mēs pilnīgi atbalstam šo piedāvāto komisijas grozījumu. Pilnīgi atbalstam. Mūsu ziņojums koncentrējas uz trim grozījumu blokiem. Pirmais bloks - trīs grozījumi. Sadala komisijas grozījumu DCI un mūsu instruments apvienojot vienā in priekšlikumā, bet mēs aicinam sadalīt šo grozījumu divās dažādās regulās. Tādēļ mūsu grozījums 1, 2 un 6 attiec uz šī priekšlikuma sadalīšanu, jo DCI ar to strādā citu komiteju, deve komiteju, un mēs tagad koncentrējamies uz regulu, kas attiecas uz Eiropas finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam. Otrs jautājums, un pa ko arī bija nelielas debates, ir horizontāls Tas attiecas uz iespēju tagad stiprināt parlamenta tiesības komitoloģijas procesa ietvaros. Tādēļ mēs šajā sākotnēji tehniskajā priekšlikumā, ko sagatavoja komisija, iekļāvām grozījums prasot e, likumdošanas procedūru, kurā parlamentam būtu līdznoteikšanās tiesība, lai stiprinātu parlamenta pozīcijas Deve komiteja arī to prasa. Jo šādi parlamenta pozīcija tiek stiprināta. Mēs abi, e, abas referents uzskatām to par svarīgu. Arī šis grozījums tātad Tā kā šis ir sarežģīts juridisks jautājums, mēs arī prasam juridiskā dienas tiesaisti šajā jautājumā. Paldies, ka devāt vārdu. Paldies. Tagad Barbara Lohbīler lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. The financial instrument for the... Paldies, priekšsēd. Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē ir parādījis sev kā noderīgu, lai aizsargātu uh, demokrātiju un cilvēktiesību daudzos pasaules reģionos. Instruments ir vēl ļoti nesen tikai sācis darboties, tādēļ piekrītam komisijai, ka ir pāragri izvērtēt tā darbību šogad. Mums ir vajadzīga uh, vēl lielāka atgriezniskā saikne. Mēs arī atbalstam komisijas plānu, ekonomisko, sociālo kultūras tiesību plānu izstrādāt sevišķi un likt stiprāku uzsvaru uh, eh, cīņai pret uh, vardarbību pret sievietēm un bērniem. Uh, Eh, atzinuma projekts eh, tagad ir tehnisks, komisija tikai vienu tehnisku grozījumu piedāvā. lai ļautu neatiecināt, eh, neaplikta nodokļiem. Tas ir, lai ļautu arī nodokļus maksāt no šīs programmas budžeta ar kuriem tikt aplikt e, šie finanšu piešķirumi e, saņēmēju valstīs. Tādējādi e, tiks stiprināt projekti, kurus valdība varbūt neatbalsta, un mēs esam ļoti pateicīgi komisijai par šo grozījumu. Tas tiešām bija ļoti svarīgs. Otrs grozījuma bloks, ko mēs abas referents ierosinām, stiprina parlamenta e, tiesības šajā procesā līdz noteikšanās tiesības. E, 2006. gadā ir re, e, likumdošanas procedūra ar um, līdz uh, e, uh, e, koplēmumu procedūru tātad pieņēmuši, un um, te ir svarīgi to visu arī iedarbināt. Šādi tiek stiprināta parlamenta pilnvaras, veto tiesības, iespējas bloķēt eh, pasākumus, pret kuriem parlaments iebilst, un eh, šādos gadījumos komisijai ir jāiesniedz grozīts projekts. Um, pārvaldības procedūras, kuras pat labana IDHR uh, eh, ir paredzētas, um, nevar piemērot tādēļ, ka šeit ir ierobežotāks apjoms un RPS procedūras uh, šeit no 2006. gada jūlī eh, nevar piemērot, jo jaunā procedūra Uh, nevar tikt piemērot finanšu instrumentiem. Šie instrumenti jau tagad ir diezgan sarežģīti un zeļ lielu, lielu laikspiedienu sagatavot. Tagad mums ir iespēja IDHR komitoloģijas procedūru saskaņot ar komitoloģijas lēmumu procesu. Ziņojumu nevarēs pieņemt līdz pat Lisabonas līgums stāšanās spēkā, un gal galā vēl daži grozījumi būs nepieciešami, bet mēs vēlētos, lai balsojums komitē notiktu pirms 1. decembra, lai mums būtu sarunu uh, vešanas pozīcija parlamenta, kā arī to prasa uh, koplēm procedūras. Uh, uh, procedūras. Paldies, un tagad Rikārdo Pasusam vārds no uh, juridiskā dienesta, eh, kas tika lūgts, eh, tātad juridiskā dienesta atzīmes lūdzu jums vārds. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, referentēm varu piekrist. Es domāju, ka ir stipri argumenti tam, lai būtu regulējoša procedūra kontrola šajā gadījumā, jo ir vispārīgi pasākumi. Uh, lai ieviestu pamata instrumentu, un tur ir runa par nebūtiskiem elementiem. Domāju, ka stratēģijas dokumentā tā arī ir. Un es teiktu, dažādu tekstu hierarkijā pastāv šis te instruments, ko pieņem, eh, pieņem komisija, bet ar parlamenta līdzdalību. Un tad es gribētu teikt, ka es pilnīgi piekrītu referentēm, un es arī uzskatu, ka ļoti noderīgi tam, ka ir kopīga stratēģija regulatorai procedūrai ārējām, e, ārējiem pasākumiem, tātad cilvēktiesību un sadarbības un attīstības instruments, kā arī attīstības instruments vēl tiek apskatīts. Uh, bet būtu labi, ja būtu pieeja vienāda visur. Un vēl es piekrītu referentēm par pārēju uz Lisabonu. E, parlamentam ir ļoti labi, ka ir jau šī te regulātorā procedūra ar kontroli, jo tad mēs automātiski ar Lisabonu stāšanos spēkā e, nu, pievērsīsimies deleģējošiem aktiem, kas dod vairāk varas parlamentam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, un Tagad, ja vairs nav citu, kas gribētu, eh, kas eh, runāt, došu vārdu Miller kungam, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies referentiem par atbalstu mūsu priekšlikumam un tehniskajiem labojumiem attiecībā uz nodokļiem un nodavām. Tas ir liels atbalsts un es ceru, ka tas nozīmē arī to, ka mēs varam iet tālāk un ātri pieņemt priekšlikumu, jo, lai nākamgad, eh, jau nākamgad mēs varam izmantot labumus no šiem labojumiem. Bet priekšēdētāji, mm, mums šeit ir ziņojuma projekts, un mēs zinājām par mm, eh, grozījumiem no deve komitejas, un šī komiteja acīm redzot, izdarīs tādus pašus labojumus, un man jāsaka, ka komisijai radīsies milzīgas problēmas. Vienošanās 99. gadā, kas tagad tiek piemērota, kas atjaunoja komitoloģijas sistēmu, un 2006. gadā mēs vienojāmies par jauniem finansu instrumentiem līdz 2000 līdz 2013. gadam tika panākta vienošanās starp institūcijām, ka ieviešana program, ieviešanas programmas ar budžeta ietekmi būtu pakļautas pārvaldības komitejas procedūrai. Mums, mēs komisijā atceramies, ka iepriekšējais parlaments arī izteica līdzīgas bažas kā šodien. Tātad jaunos instrumentos komisija lūdza pieņemt stratēģijas, problēmas un daudzgadu plānus. Šis parlaments iepriekš neuzstājas koplēmumu šajos stratēģiju dokumentos un programmu dokumentos, bet eh, galu galā institūcijas vienojās par komitoloģijas procedūru, uh, ka, ka tiktu piemērota pārvaldības komitejas procedūra, bet, ja runājam par visiem instrumentiem, tad mēs vienojamies, ka stratēģijas dokumentos mums būtu parlamenta kontrolas e, procedūra. Tātad e, mēs konsultējamies ar parlamentu stratēģijas do, dokumentos, mēs ārkārtīgi nopietni izturamies pret jūsu viedokli. Un kad parlaments ja ir pieņēmis rezolūcijas par stratēģiju dokumentiem un vai programmu dokumentiem, mēs šīs rezolūcijas ļoti nopietni uztveram. Un tas ir būtisks eh, elements mūsu um, vidustermiņa pārskatīšanā, kad mēs ņemam vērā uh, parlamenta demokrātisko šo kontroli Un šis te grozījums nāk tieši no šīs te demokrātiskās kontrolas procesa, kas mūsuprāt labi strādā, jo tas ļauj parlamentam izteikt viedokli komisijai, un komisija vienmēr uztver nopietni šos viedokļus. Mēs esam uzņēmuši, uzsākuši arī likumdošanas rīcību. Es ņēmu vērā eh, parlamenta kolēģa viedokli no juridiskā dienesta. Uh, Mēs arī konsultēsimies ar saviem juristiem, bet tagad varētu rasties milzīgas problēmas, kas var aizkavēt instrumentu pieņemšanu. Un tas nenāks par labu nevienam, jo, jo vēlāk eh, dokumentus pieņems, jo mazāk iespējams būs tas, ka mēs labi izpildīsim budžetu. Tāpēc mums jā, pēc iespējas ātrāk jāpanāk vienošanās par instrumentu. Un ja parlaments atklās atkal šīs debats par komentoloģiju vai demokrātisko kontroli, tad šīs eh, process ļoti kavēsies. Kā es teicu, es ņēmu vērā parlamenta juridiskā dienesta uh, Eh, juristu viedoklis, konsultēšos ar mūsu juristiem, bet eh, mūsu sākotnējais vērtējums ir tāds, ka stratēģija, dokumenti un gad, daudzgadējie plāni nav vispārējais pielotēšanas pasākumi, tie nav kontrolējoši, regulējoši pasākumi un tie nemainīs regulas. Tikai parlamentam un pad padomē ir iespēja mainīt regulas. Un ja mēs mm, Mēs uzskatām, ka mums joprojām jāizmanto pārvaldības komitejas procedūru. Mēs uzskatām, ka līdz 2013. gadam demokrātiskā kontrolas procedūra tā parlamentam dod iespēju izskatīt stratēģiju dokumentus, un ja jūs ieraudzat kaut, ieraugāt kaut ko, kas jums nepatīk, jūs varat to mainīt. Uh, Vēl komisija baidās, ka ja mēs uzsāksim šīs diskusijas, kuras mēs uzskatījām, ka ir slēgts līdz 13. gadam, tad mums būs daudz diskusiju starp institūcijām, kas kavēs dokumentu pieņemšanu, un tas būs negatīvas sekas arī atstās uz nākamā gada budžetu. Un šis te vienošanās ir ļoti svarīgs politisks vienošanās. Paldies! par komisijas viedokli, un Gomeša kundze došu vārdu tagad lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribu pateikties e, referentēm un pateikt, ka es piekrītu viņu sacītajam, vēl jau vairāk ņemot vērā viedokli, ko dod juridiskais dienas no parlamenta Un arī es pati esmu piedalījusi DCI kontrolē no parlamenta iepriekšējā sasaukumā. Es domāju, ka tā, tas pilnībā saskan ar pienākumiem, kas, ko uzliek Lisabonas līgums parlamentam. Acīm redzot, tas prasa, lai parlaments būtu gatavs uzņemties šīs saistības, šos pienākumus un uh, uzņemties šo darbu, ko šī demokrātiskā kontrola pieprasa. Tas ir nopietnas darbs. Es domāju, ka parlaments ir tam gatavs, kā referentes to arī pierāda. Un es domāju, ka mums vajag pamatīgākus argumentus no komisijas, lai uzskatītu, ka mums jāmaina viedoklis, kas atšķirtos no referēta viedokļa. Uh, Nevar būt tādi e, argumenti, kā mēs nu pat dzirdējam no komisijas, kas ir vairāk runā par procedūru, par, par procesa ilgumu. Ja komisija, komisijā ir nopietnas ieb, nopietni iebildumi, tad tiem jābūt labāk pamatotiem. Tā kā no tā, ko mēs tagad dzirdējam, Es domāju, ka mēs varam pilnībā atbalstīt mūsu referents. Paldies! Now, uh, would... Paldies, un tagad es gribētu aicināt referentes uh, vēl, vēlreiz izteikties. Gala kundze vispirms, un pēc tam otra referenta lūdzu. Paldies priekšēdētāji! Uzmanīgi noklausieties juridisko dienestu un komisijas pārstāvi. Es joprojām Domāju un pateicos Gomesa kundzei par atbalstu mums, ka es uzskatu, ka šī procedūra, ko mēs prasām, pastiprina parlamenta varu. Un mm, parlamentā veto tiesības ļauj mm, patiešām teikt savu vārdu šajā te komisijas grozītajā priekšlikumā. Protams, taisnība, ka līdz šim brīdam nav bijuši problēmas ar šo instrumentu, finanšu instrumentu, bet kā mēs zinām, kā Gomiskundze minēja, situācija bija atšķirīga ar DCI, un mēs nezinām, kas notiks nākotnē. Tāpēc es patiešām domāju, ka mums vajag iespēju uh, Eh, lai tie paši noteikumi būtu eh, arī visos citos instrumentos ievēroti. Tas būtu par mm, parlamenta procedūras stiprināšanu. Un tagad par komisijas argumentu, ka tas kavētu, ja vilktu garumā procesu. un radītu problēmas. Es pati piekrītu, ka nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskai sabiedrībai, kurām vajadzētu saņemt labumu no šī instrumenta, tiem ir ļoti svarīgi šie grozījumi ko komisija piedāvā tagad, bet jautājums ir, kāpēc tas tikai tagad ir tiek piedāvāts. Cik es zinu, tad šī problēma tika pacelta jau pagājušā gada sākumā. Tātad kavēšanās, es nedomāju, ka e, kavēšanos izraisa parlaments vai ka tas kaut ko daudz maina visā šajā problēmā. Tāpēc es domāju, ka mm, būtu ļoti būtiski izmantot šo brīdi un turpināt eh, izmaiņas un arī lūgt tos pašus noteikums visiem instrumentiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Lohbīlera kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Kad mēs runājam par šiem grozījumiem, mēs runājam arī par ES komisijas reakciju. Mēs redzam, ka ir problēmas, bet Es arī tagad argumentos nedzirdēju, ka būtu tādas problēmas, kas nebūtu risināmas, tāpēc var tikai atbalstīt savu kolēģi, ka mēs no parlamenta puses, mēs esam gatavi palīdzēt komisijai, cik vien iespējams. Un mēs arī ļoti nopietni domājām par šiem grozījumiem, uh, lai nebūtu nekādas kavēšanas ieviešanā, šī instrumenta ieviešanā, jo dažiem projektiem tas ir ļoti svarīga lieta, lai būtu uh, šie paši izņēmumi. Tā kā es varu vēlreiz pasvītrot, ka mēs atbalstām šo grozījumu un ka mums jāatrod risinājums. Vai arī komisija jāatrod risinājums, cik vien iespējams ātri var. Paldies! Paldies! Es domāju, ka ar to arī varētu veikt diskusijas. Grūzījuma iesniegšanas termiņš būs 13. novembris, pulkstens 12. dienā. 13. novembris pusdienlaikā. Īpaši daudz laika vairs nav. Un tagad es gribētu iet tālāk un skatīt nākamo uh, industriālajās valstīs finanšu instruments, un es gribētu aicināt referentu Lohvīlera kundzi izteikties lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! finanses instruments sadarbībā ar industriālām valstīm būs e, būtisks. Un būtisks sadarbības instruments sadarbības pasākumiem ar trešajām valstīm. Iepriekšējā sasaukuma AFET ierosināja izveidot šo jauno instrumentu, lai aizpildītu juridisko vakumu. Vakums radās no tā, ka attīstības instruments ir ierobežots līdz oficiālajai palīdzības, kam jābūt e, jāatbilst šo iesaistīto valstu interesēm. Studentu apmaiņām Eh, apmaiņas, piemēram, nevarēja eh, finansēt no DCM. Un mēs gribējām izmainīt eh, attiecības ar šīm mazajām industriālām valstīm. Komisija ievēroja šo afet komitejas priekšlikumu un atskatīja priekšlikumu, ICI regulu labojot, bet viņi ne, neizmainīja nosaukumu. AFET uh, instruments tiek veidots INTA komiteja un mm, virsraksts netika izmainīts. Eiropas parlamenta administrācija nolēma piešķirt vadošo komiteju tai pašai komitejai par spīti tam, ka saturs bija grozin, grozīts. AFIT eh, komiteja bija eh, asociētā komiteja, tas nozīmē, ka mūsu kompetence būtu teorētiski jāņem vērā INTA komitejā. Uh, Pirmais referenta solis bija apstrīdēt INTA kompetenci pēc vēstuļa apmaiņas starp mūsu priekšsēdētāju Albertīni un INTA priekšsēdētāju. Mēs gal galā pieņēmām to, ka mēs vairs neapstrīdēsim šo procedūru, ja mums rakstiski apliecinās, ka abas komitejas cieši sadarbosies un AFET tiks iesaistīts demokrātiskajā kontrolē pēc pieņemšanas. Tad, kad stāsies Lisabona spēkā, juridiskais pamats pilnībā mainīsies. 181a eh, lēmums nosaka, ka tagad būs koplēmums. 181a pants nosaka, ka sadarbība ar trešām dalībvalstīm ir samazināts tikai līdz industriālām valstīm, tāpēc to nevar izmantot kā vienīgo juridisko pamatu un ārvalstu attiecību instrumenti parasti balstās uz diviem pamatiem. Piemēram, par uh, cilvēktiesībām par 179. pāns. Taču arī šis pāns izmaina uh, šo aptvērumu saskaņā ar Lisabonu. 181 sadarbība, par sadarbību ar trešām valstīm ir ierobežots eh, līdz industriālajai valstīm 177 līdz 179 par attīstības sadarbību ir ierobežots uz um, nabadzības mazināšanu. Ilgtspējīga sociālā attīstība un attīstības valstu iekļaušana pasaules ekonomikā ir izņemta ārā no šī teksta. Tāpēc pēc Lisabonas vairs nav nekāda panta par sadarbību ar trešajām valstīm, kur jaunais instruments varētu tikt balstīts. Un trešā sādaļa Eiropas Savienība varēs, varēs nodarboties tikai ar nabadzības mazināšanu attīstības valstīm vai mm, strādāt industriālās valstīs. Mēs skaidri redzam, ka ir juridisks vakums Lisabonas līgumā un nav piemērotu juridiska pamata uh, Eh, par ārējām attiecībām. Saskaņā ar parasto praksi es gaidītu, ka komisija atsauc šo regulas priekšlikumu un nāktu klajā ar jaunu dokumentu, ar jaunu juridisku pamatu. Tad šai pozīcijai es piekrītu arī uh, interkomitejas uh, referentam Šulca kungam. Uh, Varbūt juridiskais dienas mums vairāk varēs sniegt informācijas. Varbūt mums jāizmanto panti ES pol sektoru politikā. Tas nozīmē, ka panti par ārējo dimensiju iekšējām politikām, kā izglītība, pētniecība un vide. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vajag sagatavot uzmanīgi sagatavot jauno instrumentu ar ilgtermiņu perspektīvu, ņemot vērā, ka tas ir e, veido daļu no arhitektūras ārējo attiecību instrumentos. Un vēl par dažiem jautājumiem. Tad, kad notiek, notiks, tiks noteikts juridiskais pamats par finansu ietvaru, mēs piekrītām interreferentam, ka naudai jānāk no no elastības instrumenta. Naudu nevajag ņemt no DCI. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ODA piešķīram nav pietiekami, un mēs negribam pārcelt um, līdzekļus no attīstības palīdzības uz uh, trešo valstu attiecībām mēs ierosināsim darba dokumentu, piemēram, uz sadarbību ar trešām valstīm par pasākumiem, ko neietver DCI regula. Diezgan tā, tā kā vecais instruments tiek pie, virspusēji pielāgots jauniem uzdevumiem, komisija ir uzsagatavojusi regulumu diezgan steidzīgā kārtā. Šis te uzdevumu apraksts parāda, uh, instrumenta sākumu ICI, un e, aptvērums nav piemērots paplašinājumam, satura paplašinājumam. Vēl daudz, kas jādara, lai paplašinātu jaunā instrumenta aptvērumu. Un es ļu, ceru, ka mēs varēsim strādāt pie satura kopā ar vadošo referentu no INTA komitejas kop, pilnīgā koplēmuma procedūrā. Paldies! Paldies! Rikārdo Paso, vai jūs varat sniegt juridisku padomu? Thank you very much, Mr. Paldies priekšēdētājiem. Lokbīlera kundze jau daudz man atviegloja darbu. Iespējams, ka viņa pati ir juriste, jo viņa apskatīja visas šīs te juridiskās problēmas. Un šeit patiešām ir juridiskas problēmas. Es eh, neko jaunu vairs nepateikšu bet tikai varu pateikt savu viedokli. Mazliet jau tagad ir diezgan sarežģīti, ja mēs runājam par Lisabonas līgumu, lai izmantotu 181a eh, pantu, kā komisija ir izmant, iz, piedāvājusi attiecībā uz attīstības valstīm, jo Eiropas parlaments pret padomi jau ir apstrīdējis šo te 181a pantu attiecībā uz attīstības valstīm, bet Eiropas parlaments ir lūdzis komisijai nāklājā ar šo priekšlikumu. Tiesa, ka 1. decembrī Lisabona stāsies spēkā un situācija mainīsies, kas attiec uz šo priekšlikumu, bet mēs pieņem paši par sevi saprotam, tā kā referenti mainās, Un tā kā juridiskais pamats mainīsies, jo mēs pārēsim no konsultācijas uz koplēmumu, tāpēc komisija ar Lisabonas stāšanos spēkā piešķirs padomēji un parlamentam visus priekšlikumus, kur ir procedūru izmaiņas, kāds, un tāds gadījums ir arī šeit. Un tagad par juridiskā pamata jautājumu. Pirmā lieta es nevaru šodien pateikt, kādam jābūt juridiskajam pamatam. Jo priekšsēdētāji, tas ir saistīts ar saturu un priekšlikuma mērķi. Mums vajag priekšlikumu, lai skaidri zinātu, kā komisija vai tā ir pareizi vai nepareizi izmanto juridisko pamatu. Viena lieta ir tā tiesa, ka nevar, nevar izmantot 212. Lisabonas līguma punktu, jeb pantu, uh, Lokbīlers kundze jau teica 202, tas izslēdz attīstības valstis. Tad kas varētu būt juridiskais pamats, bet es runāju tikai teorētiski, jo mēs um, varēsim to zināt tikai no komisijas priekšlikuma. Man liekas, ka ir divas iespējas. Viena būtu turpināt tehni eh, komisijas tehniku, tas ir mm, labot ICI priekšlikumu, uh, un panākt dubultu juridisko pamatu 209.202. Ehm, Problēma, kas jau ir minēta, 209, ja mēs izmantojam, tas prasa lielu šī noteikuma interpretāciju, jo 209 pāns saka, ka galvenais mērķis attīstības sadarbībai ir nabadzības izskaušana bet ja tas ir pateikts, ka tas ir galvenais mērķis, tad to var interpretēt, ka ir arī citi mērķi, kurus varētu šeit iekļaut. Tātad pirmā iespēja būtu apvienot 209 un 202 pantus. Otra iespēja būtu būtu nozaru juridiskais pamats. Tātad mēs neievēr lūgtu komisijas tehniku labot ICI regulu, bet eh, izveidot atsevišķu regulu ar nozaru pamatiem 165 par izglītību, 167 par kultūru un 186 par izpēti un tehnisko attīstību visi šie noteikumi pārēdz sadarbību ar trešajām valstīm, neminot, vai tās ir attīstības vai neattīstības valstis, bet mm, tās ir sektora attīstības, tas nav tāds kā uh, attīstības instruments, bet tāds kā sektoru attīstības instruments. Uh, e, Priekšādētāji, e, es gribētu būt ļoti piesardzīgs pašlaik jo tas ir tikai teorētisks paziņojums, ko es tagad izsaku, jo mums ir jāzina, kāds būs patiešām uh, priekšlikuma saturs. Paldies! Paldies, Galerkungs, lūdzu! Dank! Eh. Paldies, priekšādātāji! Patiešām mēs visi esam vienotās domās, ka šis vakums tiesiskajā pamatā tas pastāv, un uh, ir vienkārši jākonstatē, ka ņemot vērā ārpolitikas stiprināšanu, pamatoties Lisabonu no vienas puses un 212. Uh, panta ierobežotu interpretāciju no otras puses, tas viss iznāk nesistemātiski. No vienas puses ir vēlme stiprināt ārlietu politiku, ko darītu komisijas vicepriekšsēdētājs, un pēc tam tas tiek ierobežots ar 212. pāntu, piemēram. Jautājums, kurš manuprāt, izvirsās ir šāds, kā mēs šo vakumu aizpildīsim. Un es eh, tā principā uzskatu, ka mēs, mums jāņem 208. 209. paragrāfs, kā jau kolēģi jau minēja, bet mums ir problēma, ka šajā sektorālajā pieejā, kur mēs eh, pamatojoties uz iekšpolitiku, radām saikni ar ārpolitiku, un mēs nevaram nosegt visas nozares. Piemēram, tieslietu un iekšlietu politiku, ies, ieskaitot bēgļu politiku, lauksaimniecību un zivsaimniecību, arī nav nosekta transports, enerģijas jautājumi, turisms. Visur nav nekāda sasaiste ar ārlietu politiku. Un tādēļ man šāda sektorāla pieeja, kas uh, jau eksistējošās sasaistes ņemtu vērā. Tas ir pārāk maz. Es vēlos, lai mēs kopumā arī attiecībā pret trešās pasaules valstīm mēs varētu veidot tādu ārlietu politiku, kas būtu reāla. Un tādēļ es eh, drīzāk atbalstītu tādu variantu, kā 28, 29 pāntu papildus un nevis eh, vēl kaut kādu papildus tiesisko pamatu. Paldies! Mr. Šolts, please. Šolts kungs nākamais, kurš arī ir Intes uh, referents. Priekšsēdētāji, sirsnieks paldies par iespēju šeit izteikties. Mēs šodien Intes komitejā vēl nerunājam par šo ziņojumu, jo mums bija grozījums darba kārtībā, un uh, es uh, uzreiz no jūsu komitejas sanāksmes atgriežos Intes komitejas sanāksmē. Es uh, šajā ziņojumā pieņēmu, ka mēs strādāsim gan, gan pie saturiskās kooperācijas turpināšanas, mēs esam ļoti interesēti, un tādēļ vajadzētu mēģināt jau saulēcīgi, pamatoties uz pašreizējo juridisko pamatu, iet pa konkrētu ceļu, kā mēs ar koplēmumu varam uh, šo ličinēju instrumentu savienot ar koplēmumu. Es esmu apzinos, ka stājoties spēkā Lisabonas līgumam būs mainīta tiesiskā situācija, un eh, es piekrītu arī AFET eh, komitejas referentē Lohbīlers kundzē, ka mēs. Mums ir jāgaida attiecīgs komisijas priekšlikums. Bet papildus vēl jāsaka, eh, Lohbīlers kundze jau to ļoti skaidri izskaidroja Eh, tiesiskajā pamatā ir jāņem vērā arī tas, ka līdz šim nav padomas nostāja. Un es uzskatu, ka mēs padomi, mums vajadzētu viņus lūgt un aicināt steidzami attiecībā pret komisiju ieņemt konkrētu nostāju, efektīvu nostāju. Mūsuprāt, Eiropas parlamentam vajadzētu izmantot pašreizējo iespēju jau tagad ļoti intensīvi ar mūsu nostājumu pozīcijām, kas ir ļoti daudzos jautājumos attiecīgās komitejās vai politiskajās grupās, kas ir ļoti līdzīgas, tiešām ieņem šādu aktīvu nostāju un to iztenot, lai šī jaunā instrumenta virzību vai tiesiskā pamata virzību un uh, komisijas priekšlikumu tur varētu uh, ieņemt konkrētu nostāju parlamentam, lai varētu saskaņot ar padomi. Un tādēļ es uh, piekrītu Lohbīlers kundze, es priecājos par sadarbību ar referenti. Un šeit vajadzētu panākt uh, ļoti svarīgas tēmas aktualizāciju ārlietu politikas instrumentiem Eiropas Savienībā. Thank you very much. Paldies. Bandzēri kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pavisam īsi arī kaut ko pateikt par Lohbīleres kundzes nostāju, kas attiecas uz uh, novirziešanu uz vadošajām komitejām. Es domāju, ka šeit patiešām ir ārlietu politikas atbalsts. Būtu ārkārtīgi vērtīgi, ja mūsu komiteja kļūtu par vadošo. Otra lieta. Es uzskatu, ka ir pareizi, ja tiek teikts, ka mums ir tiesiskais instruments un šis tiesiskais instruments ir jāuzlūko arī kritiski. Ja šeit runātu par nepietiekamu segumu. Es principā uzskatu, ka mēs šeit mums vajadzētu būt iespējai veidot un izmantot stabilu tiesisku pamatu. Kas ir pa komisijas nostāja teikt? Tas pilnīgi pareizi. Paldies. Paldies. Tagad uh, došu komisijas pārstāvjiem iespēju izteikties. Paldies, priekšsēd. Man jāsaka, ka mums neveic ar saviem uh, viedokļiem, vispirms komitoloģijas problēmas un tagad uh, problēmas ar tiesisko pamatu. Nu labi, centīsimies vienalga. Komisijai vēl nav skaidra viedokļa par šo jautājumu, mēs strādājam pie tā. Un es domāju, ka būs neformāli kontakts starp dažādo institūciju juristiem. pieņēma zināšanai pasas kungas sacīto ar lielu interesi. Es eh, zinu, ka jebkāda veida risinājuma, eh, par ko te varbūt runa, tas būs koplēmums process. Tik daudz ir skaidrs. Runājot par to, kā risinājums tiks īstenots, viena iespēja ir komisijai grozīt savu priešlikumu, par to mums būs jādomā, bet Šolts kungs arī norādīja uz nepieciešamību diskutēt ar padomu par risinājumu, jo koplājuma procedūrā padome kopā ar parlamentu e, ir likumdevēji, un šīm divām iestādēm nāksies vienoties, un komisija jādara viss, lai šo vienošanos veicinātu. Es kaut ko gribētu arī komentēt par Lohpīleres sacīto. Mēs neesam no referents redzējuši dokumentu, bet es biju mazliet nobežījies par to, ka viņi runāja par mūsu priekšlikumu saturu un aptvērumu. Es būtu ļoti interesēts debatēs par šo jautājumu ar viņu. Es gribētu jums apstiprināt, ka mēs esam pielikuši visas pūles, lai varētu darīt to, ko mēs vēlamies darīt. Mēs visi esam viens prāts par to, kas ir jāpanāk, kādus projekts mēs gribam finansēt ar šī instrumenta palīdzību, un mēs uzskatām, ka savā priekšlikumā esam atraduši tādu formulējumu, kas ir pietiekoši atvērts, lai to varētu izdarīt visu, ko mēs gribam. Bet, ja Lohbīlērs kundze uzskata, ka tur vēl kaut kas trūkst, es esmu atvērts diskusijai ar viņu. Paldies, priekšsēdi. Paldies. Tagad vārds vēlreiz referentei Bārbarai Lohbīlerei galvārds. Paldies priekšsēd, man ļoti žēl, ka man nav rakstē dokuments, bet tas bija diezgan sarežģīti ar visām šīm diskutijām un visiem juridiskiem atziņumiem, bet es eh, centīšos to jums pēc iespējas drīzāk nosūtīt. Eh, ņem arī vērdā, ka mums būs jārunā par šo risinājumu ar padomu, un kā Galerkungs sacīja, eh, jāskatās dažādie juridiskie atzinumi un viedokļi. Uh, Tātad debat nevar sākt no nulles, eh, bet es ceļīšos strādāt eh, cieši kopā ar visiem dalībniekiem un institūcijām, kas procesā ir iesaistīts. Un afetam sagatavosim rakstveidu dokumentu, un es ceru, ka tad mums arī būs skaidri eh, rakstveidu atzinumi no komisijas līdz tam brīdim. Paldies, saka priekšsēdus. Un starplaikā acīm redzot stāsies spēkā Lisabonas līgums, Tātad šis arī ir visloģiskākais risinājums, ko es piedāvāšu komi komitejai pieņemt. Līdz ar to mums ir jāgaida laikam atzinumu sagatavotāji Brantners kundze, kas atrodas ēkā, kas ir ceļā uz šeieni, jo no komisijas puses bija tāda pēdējā mirkļa attīstība, uh, negaidīta, tad uh, Brandners kundze te ieradīsies, es domāju, 5 minūšu laikā, tad mēs varēsim uh, sākt izskatīt nākamo uh, mūsu darba kārtības punktu. Tātad lūdzu, ne, nedodieties projām. Paldies!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 Please, let's move on. Turpināsim darbu. Ieskaitot sevēju Mijas kungu. Give the floor to the rapporteur and... Uh... Yeah. Mrs. Breitner. Brandner. Yes. Brandner. Tād es vēlētos pirms balsojam, aicināt referenti Brantneres kundzi uh, prezentēt mums, sniegt prezentāciju. Lūdzu, Brantneres kundze. It's good morning, everybody. Labrīt visapkārt. Es atvainojos, ka es drusku tā kā par vēlu vilciena Vācijas iebrauca ar nokavēšanos, un vakar bija 9. novembris, mums bija ļoti daudz svētku Vācijā sakarā ar Berlīnas mūra krišanu. 20 gadi, tā kā es tikai šorīt varēju atbraukt. Atvainojiet, lūdzu. Mēs ļoti priecājamies, ka mēs tikko kā pirms piecām minūtēm saņēmām tekstu no komisijas. kas eh, pamato eh, šo pantu un uh, tur arī rakstīts, kas, uh, kas ir saturiski, uh, kā saturiski pamatot šis paaugstinājums. Tas bija komisijas prasība. Tādēļ es atsaukt savu grozījumu, kas attiecas uz šo paaugstinājumu, uh, kas noraidīja šo paaugstinājumu. Es nezinu, vai visi komisija tikko kā teica, ka uh, komisija to izdarīja šo dokumentu. Es nezinu, cik lielā mērā tas ir jau. Uh, Eh, apgrozībā tagad tieši šis dokuments tiek izdalīts. Tas ir eh, vien, viena lapuse. Nesot pietiekami daudz kopijas, un tie, kas to varbūt vēlas, varbūt varētu pieteikties, pamāt, lai jūs tiešām dabūtu šo dokumentu. Tur bija runa par 10%. Tātad eh, tas ir izdalīts visiem. Deves grozījums ir ticis izplatīts, saka priekšēdz runātāji, komisijas strateģiskais dokuments pat labam tiek izplatīts. Tas tieši laikā tika saņemts. Tieši vēl laikā, lai mēs varētu atsaukt savu grozījumu, un par to priecājamies. Esmu pateicīgi komisijai, ka šis dokuments ir sagatavots, un tas liecina par labu sadarbību. Paldies visiem ēnu referentiem un komisijai, kas strādājat kopā pie šī jautājuma. Mēs arī nu pat uzzinājām, ka DV ir pieņēmusi grozījumu, kas, kā mēs nu pat dzirdējām, no priekšsēža ticis izplatīts. Mēs to gribētu šādi groznot, grozīt. of the financial envelope shall be allocated to measures falling under Article 4.3. Līdzšinējais teksts tas bija. Un tas attiec tieši uz šo mieru veicināšanas pasākumiem. Tagad tiek starp komisiju un e, miera veicināšanas partneriem notiek sarunas, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai e, paaugstinājums būtu e, saskaņots ar to un ar iekšiem resursiem. Tādēļ es gribētu šādu piebilst, šādu teikumu. Provided the increase is in line with, current, with the current review of the peace building partnership and internal resources.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 Paldies! Mēs atbalstām to, ka komisija mums uh, ir izdarījuši šo strateģisko dokumentu. Mēs jau to arī vēlējāmies, un to arī referente jau teica, un citas politiskās grupas to ir teikušas. Būs mutisks grozījums attiecībā pret uh, grozījumu no attīstības komitejas. Paldies! Thank you. Paldies, priekšsēd. EPP grupas vārdā es gribētu paust prieku par to, ka referente ir vienojusies ar komisiju. Un mums ir tiešām jāatbalsta komisijas iniciatīva paaugstināt asignējumu līdz 10%. Mums nav komisijai jāsasien rokas e, rēģēt uz krīzes situācijām. Varam piekrist Brantneres kundzes e, skaidrojumam, ko nu pat dzirdējām. Un es ļoti priecājos par šo panākto vienošanos. Paldies! Tagad jautāju kolēģiem, vai visi ir ievietojuši savus kārtītes balsošanas apatūrā atkārtojums nebūs. Vēl Lunačeks kundze vēlas izteikties, lūdzu. Just... Man kārtīt atrodas ceļā uz šajien. Es balsošu pacelt roku. Arī e, saistīts ar svinībām Vācijām, jautā priekšsēdus. Nu, gandrīz, saka runātāji. Nu, labi, jūs norādīsiet mums, kā vēlties balsot. Tagad sāksim balsot. Pirmais balsojums būs par ceturto grozījumu. Kas ir par? Who is against? Kas ir pret? Noraidīts. Piektais grozījums. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums. Mutiskais par? Pret? atturās pieņemts. Pirmais grozījums par, paldies pret, atturās pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Tagad trešais grozījums un otrais mutiskais grozījums atkrīt. Deve pirmais grozījums ar nu pat dzirdēto mutisku grozījumu. Kas ir par? Paldies, pret. Tātad pieņemts. Un tagad mums ir elektroniskais balsojums par visu kopumā. Lūdzu, balsot. Sākam. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl nav. Labi, vēl turpinam balsot. Labi, beidzam balsot. Četrdesmit pieci balsojuši pār, trīsi pret neviens neaturās apsveicam referenti. Un līdz ar to sēdz slēgt. Paldies! Yeah. Thank you. Um, I just wanted to use one second. Um... Maz mirkli es vēlējos uh, pateikties kolēģiem no citām grupām par lielisko sadarbību. Labprāt, uh, Eh, strādāšu ar jums kopā arī nākamos gaitos, eh, gados. Eh, viss bija ideāls, saka priekšsēdis.